Eh, ir um, ieteicis Tomčāka kungu ceturto eh, iesniegumu atzīt par nepieņemamu. Juridiskā komiteja savā 11. Eh, 12. februāra sēdē ir nolēmusi eh, deputāts Berger, eh, Čiriča, Firmeriju, Manoli Matula, Nazāra, Sitonen, Antoki un Danalika un saskaņā ar reglamentu 3. pan 3. punktu iesaka šos mandātus pasludināt pa spēkā esošiem iebildumi nav tad mandāti ir apstiprināti. Konstitucionāla tiesība komiteja ir